varēja veicināt šo starptautisko normu pārņemšanu mūsu Eiropas likumos. Paldies, priekšstādāji, paldies, Damanaki kundze. Rīt 12. balsosim par šo ziņojumu, debates ir slēgtas. Un tālāk mums ir mutiskais jautājums sarunas par Eiropas Savienību un Mauritānijas zvejniecības partneratcību nolīgumu atjaunošanu. Nu, vispirms došu vārdu. Uh, Prāga kungam, kundzei. Nolīgums ar Mauritāniju 2012. gadā beigsies. Komisija padomēji jau ir logusi pagarināt mandātu jaunām sarunām. Tā kā es sapratu, tad šīs mandāta projekts, eh, projektu padome izskatīja un padome ir jāpieņem eh, lēmums par divu 218. Eh, līguma pantu. Eh, un tas attiecas tieši uz parlamenta kompetencēm. Mēs jau paziņojām par saviem mērķiem eh, darīt to, ko varam, pamatojoties uz nolīgumu un vēloties iesaistīties saziņās par zvejniecības partnerietiecību nolīgumu. Mēs vēlamies, lai mēs tiktu skatīti vienlīdzīgi partneri, tāpat kā padome. Mums ir jāpiedalās procesā, ņemot vērā arī sarunu mandātu. Eh, Zivsamniecības eh, komiteja eh, runāja par nepieciešamību pieminēt jaunu procedūru un lai saņemtu pirmo informāciju par gaidamajām sarunām. Bez tam mēs gribam sagatavot rezolūcijas priekšlikumu, kurā būtu atspoguļoti mūsu uzdevumi saistība ar šo te nolīgumu, cerībā, ka sarunu vadītāji to ievēros un iekļaus arī protokolā. E, tas ir ļoti nozīmīgi gan Mauritānijai, gan Eiropas Savienībai. E, Mauritānijai e, šeit ir gal galā runa par 29% budžeta, un Eiropas Savienības skatījumā tas ir viens no trijiem ļoti nozīmīgiem nolīgumiem. Te runa galvenokārt ir eh, par eh, Eiropas Savienības apgādi ar zivīm, visas Eiropas Savienības apgādi. Izmantojot līdzinējo pieredzi, mēs izstrādājām priekšlikumus, tiek eh, atspoguļot arī kompromisu rezolūcijā, kurai nākamajās dienās pievērsīsies arī politiskās grupas. Bez tam mēs gribam izteikt arī Mm, e, priekšlikumu saistībā ar spēkā esošo protokolu. Pirmkārt, Eiropas parlamentam sektoriālais atbalsts un finansiālais ieguldījums un pareiza līdzekļu izmantošana ļoti svarīga. It īpaši tāpēc, ka šis sektors ir ļoti nozīmīgs, īpaši jau modernās ilgspējīgās e, zivsaimniecības politikas kontekstā. Otrukārt, kopīgā e, e, zinātniskai komitejai ir arī svarīga loma, ir jānodrošina labas funkcijas, jāspēj adekvāti novērtēt resursus un izstrādāt atbilstīgus priekšlikumus. Tas pats attiecas uz eh, zvejniecības eh, iespējām flotēm, kuras strādā pie Mauritānijas. Eh, treškārt ir jāregulē attiecības ar trešo valstu zvejniekiem, kuri darbojas šajā zonā. Te runa galvenokārt ir par to, ka jāizvērtē iespējas, kādas Mauritānija var piedāvāt Eiropas Savienībai un e, tām e, zvejniecības iespējām, par kurām tiek panākta vienošanās, ir jāsalīdzina ar reālajām flotas iespējām. E, tiem ir jābūt pamatotiem un nopietni izsvērtiem lēmumiem. Tāpat vienlaicīgi tiek diskutēts arī par tehnisko pusi attiecībā no zvejas veida un par nekonsekvenci un tās ietekmēm uz resursiem ir ne, steidzami nepieciešams izvērtēt, kā tiek īstenotas e, kontroles nodaļas, arī tās, par kurām runā protokols. Jādomā par alternatīvu metožu izvēli vai nepieciešamību, kā arī nepiemērojamajiem kritērijiem. Abām daļām ir jāietver apņemšanās Un eh, šīs, šīm apņemšanām ir jāspēj ietekmēt arī jauno protokolu. Komisāres kundze, mēs uzaicinām komisiju ņemt vērā šos te eh, lūgumus un uzdevumus, kas būs arī daļa no kompromisa rezolūcijas priekšlikumu, kuru pieminē, pieņems nākamajā plenārsēdē. Tāpēc mēs vērtējam, lūdzam izvērtēt tālākās seks. Thank you. Lielas paldies, saka priekšādātājs tālāk Demnakī kundzei vārds. Paldies, priekšādātāji! Gribu teikt paldies Fragas kundzei, kas ir Zivsaimniecības komitejas priekšādātāja par šo sagatavoto mutisko jautājumu. Un gribētu teikt, ka es ļoti atzinīgi vērtēju parlamentu iesaistīšanos šajās procedūrās. Es turklāt piekrītu viņas bažām, vispārīgajām bažām un mēs darīsim visu iespējamo, lai noteikti panāktu sarunās labāko rezultātu. Gribu jūs mazliet informēt par to, kā tad ir pašreizējais zivsaimniecības nolīguma status ar Mauritāniju. Šī nolīguma mērķis ir no, novēršanāt ilgspējīgu zivsaimniecības krājumu izmantošanu un to saglabāšanu. Turklāt vēlamies arī cīnīties pret nelegālo zvejniecību vienlaicīgi veicinot ostu infrastruktūru veidošanos un jūras vidas aizsardzību. Ar šī nolīguma palīdzību zvejas iespējas ir samazinātas. Un eh, tiek uzlikta atbildība īpaš, kuģi īpašniekiem, tiek samazinātas atļaujas, piemēram, eh, nu, tonnāžā. Tomēr joprojām pastāv problēmas. Un mēs šobrīd meklējam veidus, kā šīs problēmas risināt pēc iespējas efektīvākā veidā. Piekrīt Fragas kundzei šajā jomā. Nolīgums ar Mauritāniju ir, Mauritāniju ir kļuvusi par vienu no svarīgākajiem tieši finansiālā ziņā. Tas ir vissvarīgākais no šiem nolīgumiem. Ņemot vērā pašreizējās attīstības tendences, komisija apsver iespēju ieviest jaunu spēcīgu nosacījumu elementu, kas būtu saistīts ar sektorālu atbalstu jaunajā protokolā. Tas notiks cita starpā, izmantojot atsaisti starp uh, piekļuvas tiesībām un sektorālā atbalsta eh, saņemšanas tiesībām. Tātad tos atsaistīsim. Tā visa rezultātā varēsim daudz efektīvāk rēģēt uz problēmām, īstenošanas problēmām sektorālā atbalsta kontekstā. Turklāt varēsim tajā pašā laikā nodrošināt piekļuvas maksājumus un līdz ar to zvejas, zvejas, eh, zvejas procesu Eiropas Savienības kuģiem. Jo, protams, mēs nevēlamies pārtraukt zvejniecību kopumā kas attiecas uz sektorālo atbalstu. Izpildes eh, rādītājs 2008. un 2009. gadā bija ļoti augsts. Savukārt 2010. gadā, diemžēl, bija ļoti zems īstenošanas līmenis sektorālās politikas eh, jomā, vidus jūras reģionā kopumā tikai 52%. Lielākoties tas saistīts ar augstu fondu paturēšanas, eh, iesaldēšanas pusi no Mauritānijas finanšu ministrijas puses. Pagājušajā gadā komisija panāca vienošanos ar Mauritāniju, un Mauritānijas puse nolēma dalīt šo sektorālu atbalstu maksājumu divās daļās. Komisija turklāt eh, arī paturējas 90 miljonus kopā no kopējiem 18 miljoniem līdzekļu, kas tika paredzēti šai jomai līdz brīdim, kamēr tiek nodrošināta augstāka līdzekļu absorpcijas spēja. Mūsu mērķis ir visas šīs kļūmes labot, meklēt jaunus mehānismus, CAS, kas tika ieviests kā pagaidu pasākums Šis jaunais mehānisms kļu, sāks darboties 2011. gada pirmajā semestrī. Un šī jaunā konta izveida ļaus dot ieguldījumu tādu, tādā līdzekļu sadalē, kas ļautu patiešām uzreiz nodrošināt sektorālo atbalstu. Jaunais protokols pēc 2012. gada 1. augusta eh, ņems vērā arī tā nākamo kopējās zivsvērniecības politikas reformu. Un tāpēc sarunu mandātā šobrīd tiek ļauti arī cilvēktiesību un demokrātisko principu klauzulas pirmoreiz. Mēs ceram, ka padomi pieņems šo jauno mandātu jau nākamnedēļ kas attiecas uz cīņu pret nelegālo zvejniecību. Kopš sāka stājās spēkā mūsu jaunā regula, komisija ir cieši sadarbojusies ar Mauritānijas kontrolas svars iestādēm un esam centušies nodrošināt atbilstīgu kontroli pār zivju krājumu saglabāšanu, pārvaldības pasākumiem, kas atbilst šai regulai. Un visbeidzot investīcijas no Eiropas Savienības zivsaimniecības sektora notiek saskaņā ar Mauritānijas rīcības plānu. Šī plīna mērķi mērķis ir veicināt Eiropas privātu uzņēmumu izveidi, kopuzņēmumu izveidi starp Mauritoniju un Eiropas operatoriem visatbilstīgākajā šādu privāto publisko partneru valsts partnerību formā. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Kadikungs divām minūtēm. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, madame la commissaire. Paldies priekšādātāji komisārs kundze, godātie kolēģi. Sakam, saskaņā 218. punktu Lisabonas līgumā parlamentam ir jādod savu piekrišanu šādās starptautisko nolīgumu slēgšanas gadījumos. Un te es gribētu atgādināt, ka parlamentam visā procesā jābūt informētam par to, kā norisinās sarunas gaita. Šis par, protokols par eh, nolīgumu starp Mauritānu un Eiropas Savienību 2012. gada 31. decembrī iztecēs. Eh, un šī, šis nolīgums eh, pilnīgi noteikti saistīts ar vienu no būtiskākajiem finanšu ieguldījumiem no Eiropas Savienības musta. Mēs runājam par 900 tūkstošiem tonu zivju. Un tas ir nolīgums, kas um, saistīti tieši ar biskais uh, līča zveju. Pavisam nesen uh, mēs uh, runājām ar Mauritānijas pārstāvjiem par šo jautājumu, un jāsaka, šai valstī trūkst infrastruktūras. Un tā visa rezultātā, protams, nevar attīstīties vietējā piekrasts zvejniecība un Eiropas Savienības investīcijas tāpat. No otras puses atsevišķi zvejas kuģi no Eiropas Savienības uh, savukārt eh, neievēro vietējos noteikumus un nepakļaus Mauritānijas varas iestādes pār, pārbaudēm. Rezultātā darbs kopumā gan Mauritānijas varas iestādēm, gan no mūsu puses šai kontrolē kļūst ar vien sarežģītāks ir jāuz, jāpastiprina kontrolas sistēmas, ir jānodrošina efektīvi kontrolas pasākumi. Tas saistīts gan ar tehniska rakstura uh, jautājumiem, tā lai nenotiktu arī diskriminācija pret citām flotēm, kas zejo Mauritānijas ūdeņos. Un tāpēc es gribētu cerēt, ka mēs arī nenovērtējam par zem Ķīnas ietekmu uz eh, Mauritānijas zvejniecības uh, sektoru. Viņi šobrīd veido dažādu veidu kopuzņēmumus un pilnīgi noteikti atstās savu ietekmu uz zvejniecību. Šāda veida zvejnes kontroli nepakļaus nekādu veidu sanitāriem, nekādiem citiem uh, kontrolas elementiem. Uh, Un e, tas viss norisinās šajos pašos Mauritānijas ūdeņos. Mums ir jāspēj šī zveja kontrolēt. Tā, lai tā palīdzētu attīstīties arī vietējiem zvejniecības e, kotro, um, sektoram un tāpat arī Eiropas operatoriem. Tāpēc ļoti strauji vajadzētu izvērtēt šo pašreizējo nolīgumu un uh, tajā brīdī, kad komisija atkal tiksies, tad pilnīgi noteikti par to jāspriež priekšsādātā. Turklāt vēl gribētu teikt, ka nu, šeit, šeit, šai uh, zālē mums ir jārunā par šiem jautājumiem. Paldies! Jā, mums ir, protams, divas zāles nenoliedzami. Tālāk nākamais runātājs ir Seniskungs. Kīri, kīri, protams, Paldies, komisāra kungs, komisārs kundze, kolēģi. Sociālisti institīva sakarā ar Mauritānijas rezolūciju ir ar mērķi pārtraukt šo procesu. Mums vajadzētu saskaņā ar Lisbonas līgumu darboties koplēmumu gaisotnē. Mums ir jālem visām institūcijām kopā. Un arī parlamentam ir jāratificē nolīgumi, taiskatā arī zvejniecības nolīgumi. Tomēr šo lomu mēs nevaram pildīt, ja mēs nesņemam pilnīgi informāciju. Ja mēs nezinām, kā tiek īstenots tas, par ko mēs lemjam, kādā veidā tiek vestas sarunas, kas ir ietverts, kas ir īstenots, un mēs daudz ko nezinām, tāpēc nevaram lemt. Diemžēl neraugoties uz visiem komisijas centieniem šo sakārtot problēmu, joprojām pastāv. Tagad parlamentam tiek lūgts ratificēt līgumus, kas darbojas jau vairāk nekā gadu. Mums nav nekāda informācija par nolīgumu sarunām, kāds ir progress un tā tālāk. Un mums ir bijušas problēmas vairāk kārtīgi ar piekļuvas gūšanu dokumentiem. Mēs nezinām, kā ir gājis ar iepriekšējiem nolīgumiem, kā tie ir bijuši īstenoti. Ļoti daudz nolīgumi ir jāpārskata, attiecīgi jāgroz. Un tāpēc mums jāmācās no pieredzes nevajadzētu atkārtot problēmas un jāskatās, lai attiecīgie mūsu līguma partneri saņemtu arī labumu no šiem nolīgumiem. No Atgriežoties konkrēt pie Mauritānijas, šeit ir liela problēma ar nelegālo zvēju, arī ar zvejas rīku nepareizu izmantošanu. Ir saistīts daudz problēmas, un tāpēc mums parlamentā ir jārunā ar Mauritāniju, jāskatās, lai līgums tiek īstenots. Tālāk, Aglunda kungs, divas minūtes. Komisionāren, uh, eh, för hennes introduktion. Jag hörde till dem som hade förmånen att besöka... Paldies! Vispirms ievadam. Pagājušajā gadā es iepazinos ar situāciju uz vietas, lai saprastu, kā lietas notiek. Man atzinī, man ir jāsaka, ka Ne viss izskatās tā, kā to varētu vēlēties, ir īpaši skatoties no nodokļu maksātāja viedokļa. 5 miljoni eiro tiek par to izdoti. Šajā kontekstā tēma ir ļoti svarīga gan mums, gan Mauritānijas pusē. Mums ir jāsaka, eh, ka komisija Eiropas 2020 stratēģijā runā par to, kā Eiropai nepieciešams uzlabot nolīgumus. Es ceru, ka lietas ir iespējams izmantot, jo ir skaidrs, ka eh, mainās pieprasījums. Eh, tomēr eh, man gribas saprast, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Mums ir jāatceras, ka līgumā tiek runāts par atbalstu vietējai zvejniecībai. Mūsu vizītes laikā mēs redzējām, ka tur tikpat kā nebija mazo zvejnieku. Tāpēc man liekas, ka mērķis sniegt atbalstu vietējiem zvejniekiem ka to ir nepieciešams mainīt, modificēt. Mums ir rūpīgi jāizvērtē mūsu darbības īpaši nākotnes perspektīvā. Šādos nolīgumos mēs nesam atbildīgu. Mēs piedalāmies lēmumu pieņemšanas procesā. Tas mums uzliek pienākums skatīt eh, lietas no citā lēņķa. Protams, mums ir nepieciešama arī informācija, kas, ko ir nepieciešams pieprasīt. Mums vienkārši jāpieprasa no komisijas šī informācija. Paldies! Paldies, eh, Labēn kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji komisārs kundze, kolēģi. Vispirms es gribētu teikt, ka es atbalstu komisijas centienus un komisijas vadlīnijas. Šeit ir jāņem vērā arī demokrātisko principu pārkāpums, un tas ir lielisks princips. Otkārt, sektoru pieeja, ka zivsēmniecībai ir jābūt atbildīgai, tas arī ir vajadzīgs. Diemžēl esošajā nolīgumā mēs, mēs redzam, ka atbildīga zveja netiek garantēta un kontrolēta tālāk eh, runājot par piekļuvi Eiropas Savienības kuģiem. Galvkakāji šobrīd tiek zvejoti ļoti intensīvi un Eiropas strāļi sacenš ar vietējiem kuģiem, un mēs ļoti ceram, ka tuvākā laikā nolīgumā tas tiks sakārtots tālāk, ka zinātniskā padoma ņemšana vērā kontrolējot zvejas zivju krājumu. 2010. gadā pelaģisko sugu uh, su, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka um, sardīns un vēl kādas uh, četras zivju sugas tiek uh, zvejots par daudz, pārāk eksploatēts attiecīgi atsevišķām sugām biomasa ir samazinājusies par 75% no 2007. gada. Tad e, jautājums ir tāds, kādus zivju krājumu pārpalikumus komisija cērs atrast saskatīt e, Mauritānijā? Un vai joprojām ir plānots sniegt no Eiropas Savienības finansiālu atbalstu pat tādā gadījumā, ja zvejas intensitāte tiek samazināta? Mēs nedrīkstam pārāk intensīvi e, šeit zvejot un tad vienkārši samaksāt kaut ko un iet prom. Paldies, Ferreiras kungs, pusotras minūtes. Senhora Comissária, Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Vairāk nekā divus gadus desmitus Eiropas Savienībā jau ir zvejniecības nolīgums ar Mauritāniju. Vēl pirms 15 gadiem šiem nolīgumiem bija eksplicīti mērķi par vides aizsardzību. Uh, Tagad jāuzdod jautājums, kādi ir praktiskie rezultāti. Mauritānijas zivsaimniecības sektors ir vāji attīstīts. Vietējās piekrastes zvejniecības attīstība, eh, ostu attīstība, ostu infrastruktūra, eh, projekti akvakultūru jomā, eh, kontroles pasākumu projekti, tas viss ir bijis mērķis, kas ir palicis tikai vai no papīra, vai pēdējos desmit gados tikpat kā nekas nav mainījies. Izskatās, ka lielākoties tika pārskaitīta nauda, lai izmantotu šīs valsts resursus, un tas arī viss, un tas uz visnabadzīgāko rēķinu rēķina, kam pašiem nepieciešams apsaimniekot resursus. Mauritānija ir zaudētāja pievienotās vērtības eh, eh, darba vietu eh, ziņā un vēl citos jomās. To ir grūti saprast, e, ja mēs domājam, ka vairāk nekā 600 km attālumā e, no piekrastes tiek pārstrādātas zivis arī šajā te valstī. E, tāpat zivis tiek pārvestas uz citām ostām, vai tā ir Eiropas Savienības sadarbības politika, ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas iesaistot Mauritānijas iestādes, ja mēs gribam reālu sadarbību. Paldies! Paldies, un tagad eh, par Trevos nevis divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāres kundze. Eh, zvejniecības nolīgumi ar trešajām valstīm, eh, tajos ir jābūt līdzsvaram starp ekonomiskajām interesēm un ilgtspējīgu zvejniecību. Tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība pārobežu kontekstā īstenotu labās nozvejas praksi, eh, kā to tā dara savās teritorijās. Tādējādi ir. Nu, ir eh, šajā kontekstā līgums ar Mauritāniju ir īpaši nozīmīgs. Te ir runa par jaunām darba vietām, nabadzības samazināšanas un infrastruktūras attīstības. Mē, šie mērķi ir jāsaglabā. Ir nepieciešams vienlaicīgi eh, veicināt ilgtspējīgo eh, zvejniecību un jāi pēc iespējas vairāk jāierobežo nelegālā nozveja. Nepietiek ar to vien, ka uh, kopienas uh, z, uh, kuģiem ir vidē draudzīgas prasības. Uh, šīs prasības ir jātiecina uz visiem, kuri strādā nolīguma piemērošanas zonas. Uh, Mauritānija pieprasa no trešajām valstīm, lai eh, noslēdzot partnerattiecību līgumus tiktu eh, visiem kuģi, visi kuģi ievēroti vienātus eh, no, noteikumus. Pretējā gadījumā mūsu kuģiniecības uzņēmumi ierastos negatīvākā situācijā. Paldies, paldies, ak priekšsēdētājs, un tagad Milānas kungs minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze. Manuprāt, mums ir divas problēmas. Viena problēma saistās ar metodi, otrs ar saturu. Metodiskā problēma ir tā, ka mēs šeit. Eh, ar š šo te jautājumu esam e, parūpējušies par to, ka runājam par to, kas būtu parlamenta tiesības. Man liekas, ka mums ir jāmaina šī situācija. Mēs nevaram izmantot šo stratēģiju, lai piemērotu koplēmuma procedūru. Koplēmuma procedūra uh, funkcionē labi tad, ja tā tiek piemērota adekvāti. Uh, Par saturu. Es gribēju tikai vēlreiz akcentēt to, ka esmu vienisprātis ar eh, daudz ko noteiktā. Un Bet mm, zvejniecības nolīgumi nedrīkst būt tādi paši kā tirdzniecības nolīgumi, kad mēs Mauritānijā iepērkam zivis par eiro kilogramā. Vissvarīgākā ir ilgtspējība, kā arī sekas uz šo valstu uh, saimniecību. Mums ir jāzina, par cik darba vietām mums ir runa, uh, cik daudz novitorisku risinājumu ir, mums ir jāizvērtē resursu izmantošana. Mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz uz tirzniecību vien, bet mums ir jāskatās plašāk. Paldies, un tagad Andres Barējā. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! vēl viens gads līdz beigsies līdzinējais nolīgums. Mēs gatavojamies jaunajam nolīgumam. Es domāju, ka nolīgums ar Mauritāniju ir labs instruments, kas nāks par labu valsts attīstībai un arī e, zvejniecības politikai. Mums ir jāatceras, ka te ir runa par 29% iekšzemes kokprodukta un e, vienīgā iespēja Mauritānijai attīstīties. Labāka divpusējā sadarbības starp Eiropas Savienību un Mauritāniju nozīmē uh, vidas aspektu uzlabošanu. Un tas nozīmē, ka ir rūpīgāk jāizpēta zivju krājumu un jā, jāvēršas asāk pret nelegālo zvejniecību. Uh, Runa ir arī par to, ka Mauritānijas valdība nespēja uh, savas administratīvās struktūras attīstīt tādā mērā, lai absorbētu Eiropas Savienības devumu. Ar šo nolīgumu vajadzētu uh, uh, Mauritānijai saņemt uzdevumus, kur būtu dažādas klauzulas par demokrātiju, par savietojamību un citas klauzulas. Uh, Arī ar to mēs varam demokratizēt un attīstīt valsts. Paldies! Paldies, eh, Sančes Prasēdo, viena minūte. Komisārs Kundze, prieksētā kungs. Mani ļoti iespaidoši ziņa, ka komisija šobrīd runā par mandātu atjaunošanu, lai noslēgtu šo nolīgumu. Un um, šis mandāts ir nepieciešams, lai aizvietotu esošo līgumu ar jaunu no 12. gada. Šis saruna process notiek institūcijas sadarbības gaisotnē un ir nepieciešams arī ņemt vērā Eiropas parlamenta pilnvars saskaņā ar Lisabonas līgumu jārunā par jauno protokolu, jāņem vērā esošais status quo resursu ziņā, attiecīgi ilgtspējīga zivsaimniecības politika ir svarīga, jādomā arī par kompensācijas mehānismiem no Eiropas Savienības puses, kas varētu palīdzēt Mauritānijai tālāk attīstīt savus zvejas iespējas floti. Šeit ir jārunā plašāk, tās nav tikai finanses, te jāņem vērā arī starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Šobrīd kompensācija ir apmēram viena trešā daļa no Marokas budžeta. Tāpēc eh, ir ļoti svarīgi atbalstīt arī Mauritāniju, jo Marokai jau ir liela palīdzība sniegta. Jāvēršās arī pret bezatbildīgu zveju un jāturpina iesāktais. Tālāk brīvais mikrofons Valences kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Eiropas Savienības flotei ir, ir vēsturiska pieredze darboties pie Mauritānijas ūdiņiem, jo mums jau ir sadarbības. Uh, pieredze ar Āfrikas valstīm, tas palīdz arī saglabāt darba vietu šajā reģionā. Mums ir jārunā par ieturiem Āfrikas standartu celšanu, jāceļ dzīves līmenis, ieskaitot arī zivsaimniecības nozari. Mm, šeit gribētu runāt par pelģisko zivju floti. Šīs pelģiskās sugas ir ļoti svarīgs resurs arī pārstrādājošai industrijai, tas palīdz arī attīstīties Āfrikas valstīm. Abas puses gūst labumu no šādas sadarbības, un tāpēc ir jāturpina sarunas par šo nolīgumu. Protokola tehniskie aspekti ir arī jārespektē. Paldies! Paldies! Valcer kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Atjaunots nolīgums ar Mauritāniju arī tāpēc ir īpaši svarīgs, jo eh, te ir runa par nolīgumu, kas eh, darbojas uz ļoti jūtīgu telpu. Eh, Ziemeļāfrika tā ir telpa reģions, kas atkal ir pasaules politikas fokusā. Protams, ka zivsaimniecība kalpo gan ekonomiskām interesēm, gan arī tai ir jābūt ekoloģiskai Ja zivsaimniecība ir Mauritānijas budžeta trešdaļa, tad ir skaidrs, cik šis sektors ir svarīgs valsts saimniecībai. No otras puses, Eiropas Savienības flote arī ir nozīmīgs sekta, ekonomikas faktors. Ekoloģikas princips ir viens, otrs ir tas, ka ar šiem nolīgumiem ir jāstiprina demokrātija un cilvēks tiesības valstī, e, kurai arī var gadīties, ka rodas līdzīgas problēmas kā citām Ziemeļāfrikas valstīm. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs komisārs kundze noslēguma vārdiem. Lūdzu, Dominaki kundze. Like to... Gribēju teikt paldies visiem, kas uzstājās Tāpat gribētu ļoti skaidri jums pateikt, nu, pat atkārtot, ka ļoti atzinīgi vērtēju parlamentu iesaistīšanos šo sarunu īstenošanā par šo nolīgumu un arī par cita veida zilsaimniecības nolīgumiem. Turklāt gribēju jums atgādināt, ka mums vajadzīgs jauns pamat pamat eh, nolīgumus par detaļām eh, attiecībā uz šādu parlamentu iesaistīšanos darbā, un tad tādā gadījumā šis nolīgums būs attiecīgi arī jārespektē. Šī konkrētā nolīguma ietveros es esmu šeit, lai pēc iespējas vairāk jūs informētu par notiekošo, lai veicinātu jūs iesaistīšanos procesā, un mums kopīgiem spēkiem jādomā par to, kā labāk šo sadarbību nodrošināt. Tātad, nu jā, tas ir tāda procedurāla rakstura piezīme. Tālāk par saturu. Ir vajadzīgs ļoti uzmanīgi izlīdzsvarots veids, eh, kādā pieejams šim jautājumam, jo šī, šai valsts ir ārkārtīgi liela nozīme, un turklāt eh, manām ļoti dažādas attīstības tendences šajā konkrētajā teritorijā. Līdz ar to ir vajadzīgs līdzsvars, līdzsvars starp šo pārpalikumu zivju krājumos un resursos, un no otras puses interesēm, kas ir mūsu operatoru kuģiem. Mēs gal galā vēlamies, lai Eiropas Savienības kuģi varētu šajos ūdeņos zvejot, nodrošināt tāpat laikā vienlīdzīgas spēles notikumus kopā ar vien, vietējiem zvejniekiem. Jo mūsu zvejas kuģi nebūtu nav vienīgie, kas zvejo šajos ūdeņos, nenoliedzam. Ir ļoti daudz citas valstis arī, kas šajā reģionā darbojas un mums ir jāparūpējas par to, lai mēs nodrošinātu vienādus spēles noteikumus Eiropas Savienības kuģiem. Tāpat laikā jādomā par vēl vienu situāciju, respektīvi jādomā par to, kādā veidā mēs tērējam mūsu nodokļu maksātāju naudu. Es saprotu, ka mums šai ziņā ir jādara vairāk, lai nodrošinātu to, ka šie līdzekļi, ko mēs piešķiram Mauritānijai, patiešām arī nonāk saņēmēju rokās, to vēlamo saņēmēju rokās, lai viņi var tālāk īstenot šo ietekmi uz vietējo tautsaimniecību. Mums jāskatās, lai procedūra ir atbilstīga un valstī var notikt uzlabojumi. Nu, tieši šādā veidā mēs šim delikātam jautājumam arī pieejam. Var jums tāpat piekrist, ka ir vajadzīgi, jā, vairāk zinātnisku konsultāciju, daudz vairāk konkrētu, pragmatisku zinātnisku datu, kas ļautu mums izvērtēt savu situāciju šajā reģionā. Tātad, ko darīsim? Vērsīsimies pie padomas nākamā nedēļa un centīsimies nodrošināt pirmo mandātu tālāku sarunu risināšanai, un tūlīt pēc tam mēs informēsim uh, jūs arī par konkrētu tālāku bāzi, pastāvīgo bāzi, uh, nu, darīsim to pavisam pastāvīgi, tātad zivsaimniecības komiteju informējot. Bet kopumā gribēju jums teikt, ka šis jaunais protokols ietvers arī cilvēktiesību klauzulas. Tur būs arī humanās klauzulas, un līdz ar to jādomā, tā būs tāda situācija, kur ieguvējs būs abas puses - gan Mauritānija, gan Eiropas Savienība. Paldies par uzmanību! Paldies, saka priekšādātājs, paldies, komisārs kundze, līdz ar to debats ir nos, noslēgušās, un, nākam, un balsošana notiks nākamajā plenārsēsijā. Tālāk Nākamais darba kārtības jautājums ir vēl viens mutiskais jautājums komisijai par Eiropas, Strat Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz Atlantijas okeāna reģionu